daļa no mūsu globālās stratēģijas veidot veselīgāku un godīgāku pasauli. Paldies! Paldies Mārten kungam, aiz attīstības komitejas vārdā Kečmereks. Viena minūte. Dāmas